Došī darba kārtībai pirmās debatas ir par mutisku jautājumu, ko iesniedzis uh, Šārls uh, Goirens kungs Alda grupas vārdā, tātad liberāļu grupas vārdā, par ierobežotu piekļuvi dažādām vakcīnām, tātad ar problēmām, ar kādām sastopas jaunatīstības valsts. Gorens kungs dod jums vārdu uz divām ar pus minūtēm jo jūs esat šī jautājuma autors. Merci, monsieur le président. Dans... Paldies, priekšsēdētāji. Uh, uzdodot šo jautājumu komisijai, es arī vēlētos uh, izskatīt, kāda varētu būt risinājuma, lai varētu izbeigt netaisnību. Proti par to, ka 80% no pasaules iedzīvotājiem nav piekļuvis vakcīnai pret gripu H1N1 un arī piekļuvē vakcīnām vispār. Šī problēma nav jauna. Katru gadu tiek uzdots jautājums arī ārstējot uh, sezonas gripu. Jaunie sezonas gripas vīrusi pirmo reizi parādās jaunatīstības valstīs, un sākot ar to brīdi, rūpniecības valstu laboratorijas uzsāk ražot jaunu vakcīnu un var uzsākt ražošanu tikai tad, ja sākotnēji tiek saņemti vīrusu cēlmi no šīm valstīm, pārsvarā no jaunatīstības valstīm, kur ir atklājusies šī jaunā uh, vīrusu gripa. Un uh, vakcīna tad var arī uh, aizsargātu uh, rūpniecības valsts iedzīvotājus, bet tajā pat laikā dienvidu valstīm nav nekādas aizsardzības pret šo pandēmiju. Vēršos pie komisijas un vēlos zināt, ko komisija vēlas darīt, lai izbeigtu šādu netaisnību, vai vispār morāli ir aizstāvām tas, ka mēs gribam uh, nodrošināt uh, šo iedzīvotāju aizsardzību, bet tāpat laikā viņiem nav līdzekļi, lai to izdarītu, un arī uh, Eh, vai komisija ir iecerējusi mobilizēt kādus līdzekļus, lai šos trūkumus mazinātu, un kāda būtu arī komisijas stratēģija vajadzības gadījumā - partnerības ar attiecīgajām valstīm un ar ANO institūcijām, ar privātajām nozarēm, lai ļautu jaunatīstības valstu iedzīvotājiem arī piekļūt un izmantot vakcīnas. Intelekt, uh, eh, pasaules uh, Tiešniecības organizācijas eh, intelektuālās aizsardzības noteikumi eh, liedz jaunatīstības valstīm pašīm attīstīt vakcīnas, ražot vakcīnas, un Eiropas Savienība ir gatava uzsākt debātas eh, Pasaules veselības organizācijā, lai mazinātu šos šķēršļus. Un visbeidzot, Vai komisija varētu arī norādīt, kāda ir jāpieņem pasākuma, lai uzlabotu arī infrastruktūru veselības jomā jaunatīstības valstīs? kas ir absolūti nepieciešami priekšnoteikumi, lai varētu nodrošināt vakcīnu izmantošanu šais valstīs. Paldies! Paldies, Gorens kungs! Un tagad es došu vārdu komisāram Orban kungam, kurš atbildēs uz jautājumu komisijas vārdā. Domnule președinte, doamnelor și domnilor. Mulțumesc. Paldies priekšstādātāji, cienījamie deputāti. Es gribētu pateikties Gorens kungam par uzdoto jautājumu. De pandemija, de gripa. Jo atbildot uz šo jautājumu, es varu pateikt pāris komentārus, vispārīgs komentārs par šo gripas pandēmiju, un tāpat man arī rodas iespēja teikt dažus vārdus par to, ko komisija dara, lai rastu risinājumu tām problēmām, ar kurām sastopas jaunatīstības valstis. Gan eh, šeit iekšē Eiropas Savienībā, gan arī ārpus mums ir nācies eh, reaģēt uz šo gripas pandēmiju. De facto tā ir krīze, kurai nepieciešama globāla pieeja, ja mēs gribam efektīvi aizsargāt savus pilsoņus. Un tāpat arī, ja mēs vēlamies paust solidaritāti mazāk attīstītajām valstīm. Es minēju šo vārdu efektivitāte, jo brīdināšanas sistēma un uh, reāla darbība, lai sekot šai pandēmijai un attiecīgo pasākumu efektivitāti šādā gadījumā lai novērstu šīs pandēmijas izplatīšanos, visi šie pasākumi, visi šie aspekti ir ārkārtīgi būtiski, gatavojoties un izstrādājot risinājumus. Tātad jautājums ir par efektivitāti. Tālāk solidaritāte. Eiropas Savienība ir vislielākais attīstības palīdzības sniedzējs un palīdz daudzām jaunatīstības valstīm Un tieši tāpēc mums ir jāiet plec pie pleca ar šīm valstīm un jāpalīdz tām cīnīties ar šo jauno draudu. Lai ar to visu varētu tikt galā, komisija un arī uh, visa Eiropas Savienība. Tātad mums ir visiem jādara viss iespējamais, lai varētu novērst šī vīrusa H1N1 eh, izplatīšanos. Mēs eh, sadarbojamies ar Pasaules banku un citām starptautiskām organizācijām, lai izveidot efektīvas eh, informācijas saiknes un izstrādātu palīdzības schēmas un tāpat lai arī paredzētu dažus finanšu instrumentus, it īpaši no Pasaules bankas puses. Kā jau ir norādīts, pasaule nekad nav bijusi tik labi sagatavojusies gripas pandēmijai. Eiropas komisija turpina spēlēt ļoti būtisku lomu visās šajās sagatavošanās un prevencijas sistēmās. Šīs sistēmas bez tam ir paredzētas, lai cīnītos pret visiem ar gripu saistītiem draudiem. Bet tālāk ķeršos konkrētāk pie šī jautājuma par jauntīstības valsts ierobežoto piekļuvu vakcīnām. Pēdējos divus gadus Pasaules veselības organizācijas ietvaros jau notiek debatas. Konkrētāk tās tiek izvērstas tieši darba grupās, kas strādā pie šiem pandēmiju jautājumiem. Pasaules veselības organizācijai bija šī ideja izveidot darba grupu, un šonadēļ Ženēvā tiks arī uzklausītas šīs darba grupas pirmās rekomendācijas. Spēlē e e ļoti aktīvu lomu šīs grupas darbā. Galīgās rekomendācijas tiks iesniegtas PVO sanāksmē janvārī, valdes sanāksmē. Tas viss mums ļaus redzēt, kādu līdzsvaru mēs varam nodrošināt starp pētniecību un jaunu medicīnisko produktu izstrādi. Un eh, jāatzīst, ka šajā ziņā viss notiek vairāk mazāk privātajā sektorā, jo tas ir saistīts ar eh, intelektuālā īpašuma tiesībām, un no otras puses ir jāgarantē godīga, vienlīdzīga piekļuva eh, šiem produktiem, kas tiek izstrādāti pētniecības darba rezultātā. Starptautiskajai kopienai ir zināmas bāžas par to, kā tiek izmantots uh, šis pētniecības rezultāts. Ir nepieciešama caurskatāma sadarbība starp dažādām uh, iesaistītajām pusēm, uh, PVO, sekno krustu un tā tālāk. Mums ir jābūt drošiem, ka mums ir instrumenti, lai varētu reaģēt pandēmijas gadījumā un lai tos varētu izmantot pēc iespējas ātrāk. Protams, sākotnēji šai jaunajai gripai nebija nekāda vakcīna, un uzreiz radās arī ražošanas kapacitātes jautājums un arī jautājums par preventīviem pasākumiem. ir liels pieprasījums pēc šīm vakcīnām, bet ir valsts, kuras nevar atļauties uh, šādu masveida vakcinēšanu. Ir valsts, kuras ir izveidojušas uh, vakcīnu uh, rezerves apmēram 10% apjomā no to kopējām vajadzībām. Un uzņēmumi arī ir noteikuši, ka solidaritātes ietvaros nedaudz lētāk tiks pārdot zinām vakcīnu dažiem jaunatīstības valstīm. Ir nepieciešams šo vakcīnu nodrošināt arī jaunatīstības valstīm, lai tās varētu cīnīties pret pandēmiju. Tāpat nepieciešams spērt arī tālākus soļus. Tas ir vajadzīgs, lai aizsargātu veselības aprūpas sistēmas šajās jaunatīstības valstīs, un arī Eiropas Savienības valstīm ir jāturpina sniegt palīdzību dažādiem palīdzības projektiem un starptautiskām palīdzības organizācijām, kas darbojas šajās jaunatīstības valstīs. Tomēr katra valsts pati ir atbildīga par savu atbildību, un katrai valstī pašai jāuzņems atbilstošas saistības, visu attīstības palīdzību izmantot atbilstošā veidā. Paturot to visu prātā, mēs ļoti cieši sekosim slimību izplatībai un raudzīsimies, lai prioritātes tiktu uh, nodrošinātas. Ja mēs paredzām šādu gripas pandēmiju, tad jānodrošina, lai medicīniskie dienesti būtu labi aprīkoti un gatavi un būtu spējīgi attiecīgā gadījumā aprūpēt pacientus. Tāpat laikā arī preventīvie instrumenti ir eh, jāpadara visiem vienlīdz pieejami. Smagas krīzes gadījumā, protams, Uh, no Eiropas kopienas varētu sniegt arī humāno palīdzību un varētu izrādīt zinām elastīgumu, izmantojot līdzekļus, kas jau ir paredzēti uh, trešajām valstīm, kam ir problēmas. Smagas krīzes gadījumā nevalstiskās organizācijas un lielākās organizācijas būs eh, izšķiroši svarīgs eh, šajā procesā. Komisija, eh, mēs zinām, ka mēs varam paļauties uz visu organizāciju efektivitāti un palīdzību. Paldies, komisāra kungs, un tagad mēs uzklausīsim runātājus dažādu grupu vārdā. Un pirmais - Mičel kungs, Tautas partijas grupas vārdā, divas minūtes. Priekšādā kungs, liels paldies! gripas pandēmijas draudi ir vakcīnu jautājumu nolikuši pilnīgi jaunā skatu punktā un citā. Uh, un atkal padarīs to aktuālu. Jaunatīstības valstīm tas vienmēr bijis problemātisks jautājums, un šorīt mutiskajā jautājumā mēs pieminam to liekulību, kādu izrāda, piemēram, Eiropa, rietuma pasauli, pieprasot bezmaksas gripas vīrusu cēlumus no jaunatīstības valstīm, bet tāpat laikā atsakoties nodot viņu rīcībā vakcīnas, kas palīdzētu tam aizsargot savus nabadzīgos iedzīvotājus. Jaunatīstības valstīm jābūt tādam pašai pieeja vakcīnām. Mums ir jāmēģina izveidot tādu sistēmu, kuras rezultātā arī nabadzīgākie iedzīvotāji, kas visvairāk tiek pakļauti šai slimības riskam, saņem iespēju vakcinēties. Mēs rietumos to skatām par pašsaprotam, pašvaram aizsargāties no šā riska. Bet ļoti labi redzam šī starpības starp mums un jaunatīstības valstīm. Eiropā bērniem bieži vien tiek nodots virkne eh, regulāru vakcīnu Eiropā līdz ar to no tuberkulozes esam, piemēram, vispār izvairījušies, tas vairs na nav aktuāls risks, bet salīdzinot ar jaunastīstības valstīm, tur, piemēram, 26% no nāves gadījumiem izraisa tieši tuberkuloze. Nāves gadījums, no kuriem mēs varētu izvairīties, ja būtu pieejams vakcīnas, jo tā ir ārkārtīgi. Uh, tā, tā ir ārkārtīgi aktīva, tas ir ārkārtīgi aktīvs vīrus, tas izplatās pa gaisu, un Bērni, protams, ar to ļoti viegli inficējas. Arī 50% no AIDS, no pacientiem slimo ar virkni no šīm slimībām mirst to rezultātā. Un jāsaka, mums ir ļoti paveicies, ka mēs dzīvojam šajā relatīvi kontrolētajā, imunizētajā vidē. Imunizācijas panākumus un nepieciešam pēc attīstības palīdzības ļoti labi redzam gadījumā ar cūciņām. Uh, ieviešot vakcīnas nāves gadījumu, saslimšanas gadījumu skaits samazinājāmies gandrīz par 90% kopš 2000. gada. Tas nozīmē, ka vakcinēšanas process darbojas, tas funkcionē, un mēs nedrīkstam šiem cilvēkiem ļaut mirt tikai tāpēc, ka viņiem pietrūkst šo vakcīnu. Mums parlamentā jāturpina izdarīt spiediens uz to, lai šāda veida instrumenti vakcinēšana būtu pieejama jaunatīstības valstīm. Priekšsēdēkungs vēl viens neliels komentārs. Vai jūs nevarētu kaut ko darīt arī saistībā ar liftiem šajā ēkā? Lifts bija sabojājies, kad mēģinājums mēģināju šeit iekļūt, nevarēju paspēt gandrīz laikā šeit uz plenārsādu, un es dzirdēju daudz, kas sūdz par to, vai jūs nevarat nodrošināt tehnisku palīdzību. Paldies! Paldies, saka priekšsādātājs! Kas attiec uz jūsu reglamenta pieminēto punktu? Liftu jautājums, te varbūt var jums pastāstīt kaut ko, kas ir noslēpums. Pēdējā biroja sanāksmē Es jau skaidru un gaišu pieminēju to situāciju, ko jūs nu pieminējāt. Diemžēl, diemžēl šādas problēmas ar liftiem nav tikai Strasbūrā, tādas piedzīvojam arī Briselē. Pirms pāris nedēļām bija gandrīz neiespējami pārvietoties pa ēku. Bija jādodas pa kaut kādiem labirintiem, pa trepēm, tāpēc, ka lifti nestrādāja. Es tiešām ceru, ka šī ziņa tiks nodot tālāk tehniskajam personālam, birojas nodos attiecīgiem dienestiem, un šī situācija tiks atis, atrisināta un liftu darbība uzlabota. Tagad došu tālāk vārdu Kašmenkungam. Viņš pārstāv sociālistu un demokrātisku grupu. Divas minūtes. Paldies priekšādātāji gribētu parlamentu uzmanību tomēr atgriezt atpakaļ pie vakcīnām, kas paredzētas nāves gadījumu novērsušanai. Es domāju, tam mums vajadzētu pievērsties šajās diskusijās. Protams, atbalstu aicinājumu, ko dzirdējām attiecībā uz H1N1 vīrusu, bet es gribētu skatīties šai gadījumā daudz plašāk. Un priekš, komisāra kungs, pastāv sistēmas, kas funkcionē un vakcīnas, kas funkcionē. Ir eh, virkne slimību, kaut vai kas izraisa plā, vīrus, kas izraisa plaušu karsonu, kas nonāk pie sepses. Un jāsaka, šāda veida vīrus var novērst ar vakcīnu palīdzību. Šīs baktērijas, kas izraisa plaušu karsonu, divas, nogalina divus miljonus bērnu gadā jaunatīstības valstīs. Es domāju, tas ir milzīgs veselības eh, aprūps joms izaicinājums. Un gan komisija, gan gaudas dalība valsts jau paudušas apņemšanos eh, finansēt eh, imunizēšanas procesu šajās valstīs, palīdzot eh, piegādāt vakcīnas. Bet jāsaka, jūs nepieminējāt šīs saistības savā uzrunā. Mums ir jā, jāveicina to, ka cīnamies arī pret šīm slibībām ar vakcīnām un jāmudina arī jaunatīstības valsts to darīts. ši, šajā, tieši šajā plaušu karsona izraisošo vīrusu jomā ir milzīgi liela iespēja mums palīdzēt aizsargāt bērnus no šī navējošā vīrusa. Un tomēr 71 valstī, kam varētu, kas varētu pieteikties uz palīdzību šajā ietverā, tikai dažas ir to izdarījušas. Gribētu atgādināt parlamentam, ka lai izvērstu vakcinēšana, izvērsta vakcinēšana ir viena no tūkstošgadus attīstības mērķiem, jo mūsu mērķis bija samazināt līdz 2015. gadam bērnu mirstību visā pasaulē. Jāpārliecinās, ka šīs vakcīnas pret pneimakokiem mēs varam nodrošināt visām jaunatīstības valstīm, kas pavisam burtiskā veidā varētu glābt miljoniem bērnu dzīvību. Mēs esam sagatavojuši deklarāciju par šo jautājumu, šeit arī aicinot atteikties no patentiem un aicinot dalībvalsts darot kaut ko, kas varētu radīt arī tālāku progresu. Paldies, saka priekšādātājs. Paldies, Kašman kungam. Tālāk uz vienu minūti došu vārdu Aldi grupas pārstāvim. Rīsas kundzei, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Šonedēļ mēs zinām, ka lielākā daļa mūsu dalību valstu uzsāk šo pirmo vakcīnas vilnu pret A gripu un tajā pat laikā. Mm, paralēli mums nākas eh, konstatēt, cik maz progresa ir panākts vakcīnu izmantošanas iespējas jaunatīstības valstīs. Miljoniem cilvēku, jo īpaši bērni, katru gadu mirst šajās jaunatīstības valstīs no ļoti daudz un dažādām patoloģijām, kur minēja arī Mičēlkungs pirms brīža. Es nesaku, ka risinājums šeit būtu vienkāršs. Galvenokārt tādēļ, ka vakcīnas izmantošanas jautājums nav īsti uh, salīdzināms ar medikamentu pieejamību, jo ir divas specifikas ļoti mazi ražotāju un ir arī šī augstumķēde, kas ir jāievēro un ir arī pozitīvi elementi. Tas, ka pašlaik vīrus vēl uh, nemutē, bet arī ir 3 miljārdu dozes paredzētas katru gadu. Un šie ir elementi, kur ir ļoti svarīgi un kur ir nepieciešami izveidot pasaules līmeņa stratēģiju. Es domāju, ka Eiropas Savienībā šai ierobežotā laikā, kas man ir veltīts, ar to nos, slēgšu Eiropas Savienībai ir jāatbalsta PPO aicinājums vienlīdzīgas vakcīnas izmantošanai, jo īpaši zonās, kur ir augsts mirstības līmenis, mums ir arī jārēd tāda nosacījuma, ir jāveicina partnerību, mm, privāto un valsts sektoru sadarbību, lai veiksmīgi varētu mēs cīnīties pret vakcīnu trūkumu pasaulē. Paldies, Rīskundzes. Un tagad. Uh, uh Gūda grupas vārdā minētē Matijas kundze. Lūdzu senhor presidente obrigada senhor comissário eu antes de mais quero reforçar a importância desta questão que foi Paldies priekšsēdētāja kungs komisāra kungs es tikai gribētu uzsvērt cik svarīgs ir šis jautājums Šis jautājums, kur ir runa par pamata Uh, godīgumu un taisnīgumu. Mēs runājam par valstīm, kuras varētu smagi ciest no šīm problēmām, un jāņem vērā, kādas varētu būt sekas uh, šādai vīrusa izplatībai. Es domāju, ka ir nožēlojami. Mēs tikai noraugamies, bet tāpat laikā miljonu cilvēku iet bojā dažādās pandēmijās, kuras mūsu valstīs ir pilnīgi jau likvidētas. Uh, dzeltenais drūdzis, malārija un citas slimības, kas pie mums jau ir izskaustas Eh, bet šis saraksts ir eh, ļoti garš. Eh, Dienvidu puslodes valsts ir pilnīgi bezpalīdzīgas saskaroties ar šiem vīrusiem. Un šķiet, ka tāpat laikā nav nekādas iedarbīgas atbildes. Es vēl gribētu piebilst pāris lietas. Mēs nevaram uh, to uzskatīt vienkārši par tādu biznesa jautājumu, tas ir sabiedrības veselības jautājums globālā mērogā. Mums ir nepieciešams uh, aizsniegt visus pasaules tālākos reģionus. Es gribētu zināt, vai mēs vienkārši nogaidīsim, kamēr tiks izsmelti mūsu rīcībā esošie vakcīnu apjomi, un uh, pēc tam varbūt kaut ko dosim pārējai pasaulē ir absolūti nepieciešams, lai mēs radītu jau tagad vakcīnu rezerves jaunatīstības valstīm. Un te man ir jautājums padomē un komisijai, vai tās vienkārši var atļauties tikai no malas raudzīties un gaidīt, kā šī pandēmija attīstīsies. Paldies Matijas kundzei. Un tagad mēs pārējam pie uh, individuāliem runātājiem. Vispirms uh, Grēro uh, Salumkungs pusotra minūte. Un jāsaka, man ir ārkārtīgi liels prieks dot jums vārdu pirmo reizi šeit parlamentā. Eh, eh, liels paldies! Priekšsēdētāji man ir liels gods un prieks eh, strādāt šajā institūcijā, kur jūs tagad vadat. Es domāju, ka šajā jautājumā ir runa par atbalstu jaunatīstības valstīm tā, lai tās varētu cīnīties un turēties pret uh, šīs uh, gripas H1N1 uh, pandēmijai. Tāpat laikā gribu uzsvērt, ka ir daudzas slimības, kuras uh, ir izplatītas pasaulē ļoti tādā nevienmērīgā, nevienlīdzīgā veidā. Uh, Ir valstis, ir slimības, kas jau pilnībā izskaustas attīstītajās valstīs, bet eh, jaunatīstības valstīs ir desmitiem eh, tūkstoši cilvēku, kas eh, cieš no šādām slimībām vēl šodien. Arī šīm jaunatīstības valstīm ir jāgarantē savu iedzīvotāju veselība, bet šīs valstis nevar to atļauties. Valstis, kurās ir aids, tuberkuloze, malārija un citas slimības, bija tīpaši infekcijas slimības, šīm valstīm ir nepieciešams vakcīnas, kur mums šobrīd, šobrīd nav un kur, kuras tām nav un kuras tās nevar atļauties uh, iepirkt. Es gribētu aicināt komisiju. Un komisārs jau zināmā mērā norādīja, ka tas tiek darīts, ir tātad jāmeklē uh, dažādas partnerattiecību programmas un jāstimulē, lai tiktu sniegt palīdzību, lai donori palīdzētu un lai jaunatīstības valstīm būtu uh, pieejami šie ģeneriskie medikamenti par pieņemamām cenām priekš uh, šo valstu pilsoņiem. Paldies uh, Gurēro kungam! Neviens nav lūdzis vārdu brīvā mikrofona procedūras ietvaros, tāpēc došu tagad tālāk vārdu uzreiz komisāru kungam Orbanā kungam, tātad, lai viņš ar saviem vārdiem noslēdz šīs debats. Orban kungs, jums vārds. Mulțumesc, domnule președinte. Um, la... Liels paldies, priekšsēdātāja kungs, saka komisārs. Papildus tam, ko teicu ievadvārdos vēl gribu uzsvērt pāris citus aspektus. Eiropas komisija regulāri piedāvā finansiālu atbalstu veselības programmām daudzās jaunatīstības valstīs. Mēs atbalstam gan specifiskus projektus, gan piedāvājam palīdzību viskopējam budžetam veselības aprūpas jomā. Kopā ar saviem partneriem lemjam par to, kā šie instrumenti var vislabāk palīdzēt apkarot pandēmijas. Gribētu skaidru un gaišu šeit pateikt, ka Eiropas komisija pati pa sevi nav pietie, nav, komisija nav tādu tehnisku instrumentu, kas varētu palīdzēt valstīm, respektīvi komisija pašai nav vakcīnu krājumu, bet sadarbībā ar Pasaules veselības organizāciju, PVO, Es izmantojot dažādas eh, alianses, sabiedroto palīdzību, mēs pilnīgi noteikti varam palīdzēt pasaulē gatavoties, rēģēt uz dra pandēmijas draudiem. Paldies, komisārkungam, saka priekšādātājs. Līdz ar to esam noslēguši šo pirmo darbu kārtības jautājumu šorīt, un nākamais darbu kārtības jautājums ir komisijas paziņojums par finansiālo un ekonomisko stāvokli Moldovā. Lūk, un šai saistībā dodu vārdu komisāram Orban kungam.